Okay, everybody, we'll... Nu, labi, sāksim sanāksmi. Ja mēs strādāsim pārāk ātri, tad varam uh, uztaisīt nelielu pauzīti pirms balsošanas. Pirmkārt, es vēlētos uh, pieņemt darba kārtību. Vai kādam ir uh, iebildumi pret darba kārtību un neredzu, ka kāds vēlētos ko mainīt, tad pieņemsim darba kārtību. Tagad priekšsēdētājs paziņojumi. Šie paziņojumi būs ļoti svarīgi, jo man eh, ir jāpastāsta par to, kas notiek trialogos. Kopš eh, iepriekšējās atskaites ir bijuši vairāki trialogi par nacionālajiem un reģionālajiem kontiem, kuras esmu arī referente. Uh, 1. jūnijā bija otrais trialogs, ir panākti ļoti labi kompromisi attiecībā uz priekšlikuma normatīvo daļu. A pielikums ir gandrīz pabeigts. Nākamais trialogs notiks vai nu no 21. vai 22. jūnijā, un tajā mēs skatīsim B pielikumu. Omnibus 2. Trialogs par Omnibusu 2 ir nodrošinājuši zinām progresu taču vienošanās par galveno mērķi, proti atrasināt maksātspēja divi, diemžēl vēl nav panākti. Komisija ir diezgan strikta attiecībā uz uh, tehniskiem standartiem, neskatoties uz to, ka salīdzinošie normatīvie akti uh, ir jau pieņemti, par tiem ir panākta vienošanās. Lai izkļūtu no šīs trupceļa, komisija uh, tiek aicināti uz nākamo trialogu 20. jūnijā. Piemēram, apsvērums par um, valsts parādu, korelācijas tabulas, kā arī citi kompromisi un arī ilgtermiņa garantija un ilgtermiņa investīciju temati tiks skatīti šajā trilogā. Tāpat arī ir uh, Notiku, noticis pirmais uh, trialogs par uh, sociālās uzņēmējdarbības fondiem un par riska kapitāla fondiem. Šie uh, trialogi notiek vienlaicīgi, tāpēc, ka šie divi uh, tiesība akti dubultojas. Pirmkārtā mēs skatījām ekonu komitejas un padomes grozījumus, uzskatu, ka panāktais progress ir labs. Nākamais trialogs notiks Strasbūrā 12. jūnijā. Uh, Tāpat šonadēļ mums ir bijušie divi trilogi, šopēcpusdien būs arī trešais par uh, CRD2. Darbs ir ļoti intensīvs, mēs vēl ar vienu strādājam pie šīs direktīvas, pie kredītprasību direktīvas, bet uh, vēl ar vien tiek sastādīti teksti pie pretrunīgiem jautājumiem, un tāpat arī mēs mēģinam panākt vienošanos par mazāk pretrunīgiem jautājumiem. Kā jau es minēju, darbs turpināsies, un būs arī citi trilogi, proti šo pēcpusdienu notiks trilogs, un arī nākamā nedēļa Strasbūrā būs trilogs. Tātad tas būtu mans eh, stāstījums par trilogiem, un eh, tagad es vēlētos pieminēt, ka esam saņēmuši ļoti interesantus, eksotiskus sūtījumus no lobbyiem. Tā skaitā arī video sūtījumus. Sven, vai jums būtu kas sakāms? Es gribēju tikai pavisam īsi teikt, ka elektronisku vienreizēju kartiņu izsītī, izsūtīšanu proti video uh, sūtījumu ar atbilstošo elektronisko uh, aprīkojumu gan uh, ekrānam, gan arī skaņai. Tas ir pārāk tālu. Man nav nekas pret to, ka kāds uh, atsūta dokumentus pa pastu papīra formā, kurus var arī otrreizēji pārstrādāt, bet es gribētu arī no kolēģiem zināt, kas šādas video vēstījumus ir saņēmis. Būtu pateicīgs, ja um, tikai papīra formā saņemtu uh, ziņojumus un tādu elektronisko mēslotu nesaņemtu tas netiek izmantots pat arī ne Ņujorkas uh, fondu biržā. Vai kāds cits arī tādas ir saņēmis? Un katrā gadījumā man liekas, ka ne e, aicināti piesūtīt tādas elektroniskas lietas mums uh, deputātiem, tas nepalīdz ne lietas risināšanai, nenāk par labu videi. Paldies! Jā, nu, varbūt vidas komiteja sastādīs attiecīgu rezolūciju par šo jautājumu. Labi, tagad pievērsīsimies trešajam darba kārtības punktam. Te ir runa par viedokļu apmaiņu par tā saucamo mini direktīvu, lai mēs varētu saskaņot datumus, lai strādātu pie Omnibus 2, tā lai nenotiktu tāda kā apstāšanās, kad vispār nav tiesību aktu apdrošināšanas jomā. Esmu referente, tāpēc, ka mēs strādājam pēc vienkāršotās procedūras. Lai izvairītos no šāda tiesiskā vakuma, proti, ja Omnibus 2 direktīva tiks publicēta pēc 2012. gada 31. oktobra, komisija vēlas ieteikt, lai maksātspēja 2 stātos spēkā 2013. gada 30. jūnijā. Un Eh, tad, tad īstenota tā tiktu 2014. gada 1. janvārī. Tad ir runa par Omnibus 2 trialogu. Kā jau es minēju, mums šeit ir jāizvairās no tiesiskā vakuma situācijas, kad esošā direktīva vairs nav spēkā un jāda direktīva vēl nav pieņemta. Tieši tāpēc mums ir jāizmaina datumi. Proti Tātad te ir runa par ļoti īsu direktīvu, kurā ir tikai trīs rindiņas. Esam jau vienojušies ar koordinatoriem, arī ar sarunu vedēju grupu, kas strādā pie Omnibus 2. Proti, ka mēs pieņemsim šo direktīvu bez grozījumiem. Taču jebkurā gadījumā man nācās to iekļaut komitejas darba kārtībā, ja nu kādam ir kas sakāms. Benhārds, kas strādā pie Omnibus 2, diemžēl nav klāt, taču trilogu ietveros mēs jau apspriedāmies, un mēs vienojāmies, ka uh, tas tiks pieņemts pēc 46. pānta procedūras. Ja nevienam nav komentāru, tad eh, rīkosimies, tā kā es minēju, proti šeit ir runa par izvairīšanos no tiesiskā vakuma. Ceturtais uh, punkts tiek atlikts, Tad te būtu runa par kredītreitingu aģentūrām, un šķiet, ka tagad mums vienkārši ir jāuzgaida, lai visi ierastos. Tas nozīmē, ka būs neliela pauze, pirms mēs varēsim sākt balsot. Apmēram desmit minūtes pauze. Okay, if you can take your seats. Lūdzu, ieņemiet vietas, lai es redzētu, vai mums ir kvorums. Lūdzu, ievietojiet savas balsošanas kartes, lai mēs varētu pārbaudīt, vai sistēma darbojas. Okay, have you, have you...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 neatkarīgs konsultants un tā tālāk. Un trešā daļa - dalību valstīm jāļauj jēdzienu neatkarīgs, neatkarīga konsultācija, neatkarīgs konsultants izmantošana, atkreditori un starpnieki. Nu, nav šīs trešās daļas, tā nav mūsu balsojuma uh, sarakstā. Nu, tā ir laikam tikai šodien no rīta radusies. Bet tas bija versijā pagājušajā naktī. Nu, tad uh, referentam vajadzētu norādīt, kā mums ir jābalsā. But, you need, you need nu, par otro daļu sākumā vēlos nobalsot. Mēs pārbaudīsim balsojumu. Bet es vēlos, lai mēs aplūkotu to trešo un tad pārbaudītu. Vai jums ir teksts līdzi? Bet es vēlos par otro daļu. Otro daļu es vēlos pārbaudīt. Labi. Pirmā daļa ir pieņemta, mēs pārbaudīsim otro. Tagad. Visi nobalsoja par otro. Beidzam balsot. Ir noraidīts 17 pār 20 pret. Tagad mums ir trešā daļa. Par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss R 49. lapusē. Kompromiss R tiešādara par pieņemts, ja kompromiss H tiek pieņemts. vienkārši iekrāsot. tomēr tiek pieņemts automātiski. Antolins labāk zina, vai tādam jābūt. Tagad kompromiss eh, kundze, nu man kaut kā liekas, ka ja šo sēdi filmē, tad, nu, tas būs ļoti veiksmīgs raidījums gada noslēgumu joku raidījumiem. Deputāti balso, nu tas tā īpaši labi neizskatās tagad. Uh, look, if you put me on... Jā, jūs ieliksiet šo klipu YouTube tad man būs tiešām lielas problēmas. Es vispār neko vairs neredzu. gribēju paskaidrot tikai sekojošo. Tad, kad mēs visus šos dažādos pantus ietvērām, vienlaikus eh, es iesniedzu gan apsvērumu, gan pantu. Nu, tad runa bija par abām daļām. Un, ja kompromisā daļas jau ir pieņemtas, tad tas, kas vēl tagad nāk klāt, kā apsvērums, tam jābūt tam at, līdz ar to atbilstošām. Es gribētu teikt tikai to, ka šie pieņemtie kompromisi e, ir attiecināmi uz e, jau pieņemtajām piezīmēm. Un tas tiešām nav saskaņot, nu katram ir savs e, atbilstošais apsvērums. Right, apparently. Labi. Jā, Sven, vai jums kas bija sakām? No. Um, I'm told this, we have got a very tame Man pastāstīja, ka tagadējais balsošanas saraksts būs pavisam parasts un vienkārši Un te ir runa par eh, Stolojana eh, ziņojumu par patēriņa kredītlīguma direktīvas īstenošanu. Vai viss ir gatavi? Labi, sāksim balsot. A kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Septītais grozījums par, pret, atturas, un pārbaudīsim septīto grozījumu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts 16 pār 22 pret. Piektais grozījums par, pret atturas pieņemts. Astotais grozījums par, pret atturas pieņemts. Devītais divās daļās pirmā daļa par, pret atturas noraidīta. Otrā daļa par, pret atturas, noraidīta. Tas nozīmē, ka varam pievērsties B kompromisam par, pret, atturas, pieņemts. Tagad sestais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Tagad 16. grozījums par pret atturas Noraidīts. Sešpadsmitais tika noraidīts, tāpēc mums ir jāpieturas pie sākotnējā. Nē. 17. bija tāds pats. Tas nozīmē, ka tagad 18. grozījums par pret atturas pieņemts. Sākotnējais teksts atkrīt. 19. grozījums par pret atturas norādīts. 20. grozījums par pret atturas norādīts. 21. par pret atturas norādīts. 22. par pret atturas. Pārbaudīsim 22. Vai visi nobalsoši? Beidzam balsot. Pieņemts. 20 pār 17 pret. 23. grozījums. Tas ir mutisks grozījums. Vai arī tas ir mutisks grozījums par grozījumu? Nē, vispirms tātad mutiskais grozījums. 23. grozījumā. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Un eh, tagad 23. Eh, grozījums kopumā par pret atturas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 pret atturas pieņemts. Tagad elektroniskais balsojums par tekstu ar grozījumiem. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? 38 pār, neviens nav pret, neviens nav atturējies. Apsveicam Teodoru. Un tas viss. Nākamā sanāksme ir paredzētā pirmdien. Um,